Good morning. Labrīt visiem par šo, tātad sveicu jūs šajā kopējā komiteju sanāksmē. Es saprotu, ka pirmais darba kārtības punkts, darba kārtības pieņemšana ir izskatīts, darba kārtība ir pieņemta, uzreiz pārējām pie uh, Uh, uzklausīšanas par, ar sociālajiem partneriem, uh, ar Trojku, ECB komisiju un SVF attiecībā uz nodarbinātības un sociālajiem uh, aspektiem Eirozonas programmu valstīs. Džeims Vatsāns piedalīsies, viņš ir galvenais ekonomists Business Europe, Veronika Nilsone, Eiropas arotbiedrību konfederācijas sekretāre, uh, un vispirms uzreiz došu vārdu abiem mūsu viesiem. Vispirms eh, Veronikai Nīlsonai uz septiņām minūtēm un pēc tam Vatsonu kungam arī uz septiņām minūtēm. Yeah, yeah, of course, is, uh, joined, I think... Jā, protams, eh, priekšādātais kundze, šī ir kopīga nodarbinātības un mūsu komitejas uzklausīšana, un tāpēc arī Beres kundze ir šeit klāt. Uh, un ekonu komiteju pārstāvu es kā priekšsādātājs. Un uh, uzreiz došu tagad vārdu Nilsons kundzei uz septiņām minūtēm, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies par ielūgumu. Un man ir liels prieks būt uh, šeit klāt. Uh, mēs kā arotbiedrību konfederāciju uh, uzskatām, ka jūsu ziņojums, ko jūs sastādāt, ir ļoti svarīgs. Un jūsu abu komiteju atzinumos ir tiešām aprakstīts problēmas, kas ir saistīts ar trojkas eh, darbību, un trojkas eh, darbība bieži vien nav savietojama ar Eiropas Savienības likumdošanu. Es zinu, ka jūs esat šeit ieguldījuši lielu darbu, esat aizsūtījuši aptājusi Eiropas institūcijām un vākuši uh, informāciju, un mēs arī esam uh, darījuši daudz. Mēs uh, Grieķijas, Kipras, uh, Portugāls un Īrijas kolēģiem esam aizsūtījuši arī aptājusi, lai uh, Um, saņemt informāciju, un to varēsim apkopot šodien. Balstoties uz mūsu saņemtajām atbildēm, mēs uh, sastādījām um, ziņojumu par, funkt, par trojkas darbību, un uz galda tur ir pieejams šī ziņojuma kopijas. Ja jūs tas interesē, lūdzu, paņemiet kādu kopiju. Mēs uzskatām, ka trojkas eh, uzliktie eh, taupības pasākumi ir ļoti tājoši un tos var eh, tiešām kritizēt, jo, piemēram, fiskālās konsolidācijas temps ir ļoti straujš un arī veids, kā tiek veikt ietaupījumi, ir ļoti vienpusīgi, netiek respektēts sociālais dialogs, tiek delegorēts nodarbinātības tirgus un uh, arī tiek, nu, notiek iejaukšanās eh, sociālajās sistēmās, un ir jāskatās arī, kā trojka ir strādājuši ar eh, sociālajiem partneriem. Mūsu kolēģi ir ziņojuši, ka Kiprā, piemēram, viņi ir aicināti uz sanāksmēm, bet ir daudz vairāk sanāksmju ar darba devējiem nekā ar viņiem. Un kaut vai cilvēki ir ielūgti, bet dialogs ir ļoti vājš. Nav bijušas tādas sanāksmes, kur sociālai partneri un arotbiedrības ir uh, um, tiešām iesaistītas. Uh, tam nav bijusi liela nozīme, ka viņi ir ielūgti. Sociālajie partneri, kā jūs varbūt zināsiet, uh, dažādās valstīs ir uh, centušies uzņemties atbildību, kaut gan situācija ir bijusi ļoti sarežģīta. Un ir panāktas vienošanās, bet trojka tās nav ievērojuši. Ievērojusi, piemēram, trīspusējā vienošanās, kas tika panākta Portugālē par izaugsmi, konkurētspēju un nodarbinātību 2012. gada janvārī. Tur bija ļoti skaidras saistības veicināt darbu koplīgumu sarunas, bet trojka ir uh, izlēmusi to neņemt vērā, un tas ir uh, ar, bijušs, ar, bijis ar smagām sakām uz darbņēmējiem Portugālē. Pie tā vēlāk atgriezīšos. Līdzīga situācija ir Grieķijā. Agrāk uh, minimālo augu noteica Nacionālais vispārējais darba koplīgums, bet 2012. gada februārī valdība pēc trojkas spiediena samazināja minimālo augu par 22% un pat vēl vairāk jauniešiem, eh, proti par 32%. Un viņi atcēla sociālo partneru tiesības noteikt minimālās algas. Grieķijā visa šī te darba koplīguma sistēma ir uh, iznīcināta gan nacionālā, gan sektorālā līmenī. Šīs sarunas ir atceltas un uh, to aizstāja uh, uzņēmuma līmeņa vienošanās. Un kolektīvās pārstāvības princips vairs netiek uh, ievērots, jo var noslēgt uh, uzņēmuma iekšējos uh, uh koplīgumus. Uh, un tātad tiek samazināts algas, un, um, manuprāt, ir svarīgi uzsvērt arī to, ka saskaņā ar Grieķijas mediācijas organizācijas datiem uh, gandrīz vairs nenotiek sarunas par darbu koplīgumiem, un spēkāsošie darbu koplīgumi aizvien to skaits samazinās, un Portugālē ir līdzīga situācija, aizvien mazāk ir darbu koplīgumu, ņemot vērā uh, uzspiestās politikas uh, Un tur mēs redzam, ka netiek atjaunoti e, koplīgumi un ir striktāki kritēriji šo līgumu darbības turpināšanai. Un e, aizvien mazāk Tās ir eh, arotbiedrības, kas ved sarunas darbņēmēju vārdā, bet tās ir drīzāk asociācijas un darbņēmēju padomas. Portugālē 2010. gadā 116 nolīgumi eh, tika pagarināti, 2013. gadā tikai 9 eh, šādi līgumi tika pagarināti. Tas nav daudz. Līdz ar to darba ņēvēju skaits, kas, uz kuriem attiec darba koplīgumi, ir stipri krities privātajā sektorā. Uh, pirms trojkas ierašanās pusotras miljons uh, darbņēmēju ietilp šajos koplīgumos, tagad tie ir tikai 300 tūkstoši. Tātad sapratīsiet, cik dramatisks izmaiņas ir notikušas. Un vēl gribēju uzsvērt uh, ekonomiskās un sociālās sekas šiem politikām, jo rezultāts ir dramatisks, uh, ir uh, rekordaugsts bezdarbs, Portugālē apmēram 800 tūkstoši Eh, darba vietu ir zuduši tie ir apmēram 15%. Kopš 2008. gada um, mēs redzam, ka pieaug parāds, valsts parāds Portugālē, tas ir pieaudzis no 94% eh, no IKP 2010. gadā un eh, tagad ir 128%. Arī Grieķijā ir līdzīgi, redzam, ka pieaug nabadzība, jo algas tiek samazinātas, 17% ir algu kritums Grieķijā, tiek samazināts pensijas, pabalsti, veselības aprūpe. Es varētu ilgi par to stāstīt, bet nav laika. Situācija ir tiešām depresīva šajās valstīs. Un nav brīnums, ka pilsoņi ir zaudējuši uzticību savai valdībai un demokrātijai vispār, ko mēs redzam arī Eirobarometra aptaujās. Vēl gribēju uzsvērt, ka Kaut gan trojkai nav nekāda juridiskā pamatojuma, komisija un ECB joprojām ir jāievēro uh, Eiropas Savienības līmumi, līgumi. Uh, un, kā jūs zināt, tad Eiropas Savienībai nav nekādu kompetenci algu jomā un e, ir jāievēro sociālo partneru autonomiju. Uh, Un tomēr komisija un centrālā banka ir uzspiedusi pasākumus, kas uh, grauj sociālo dialogu un darba koplīgumu sarunas, un viņi iejaucas algu noteikšanas politikās, un ir ļoti skaidrs, ka komisija vairs nerīkojas kā līguma sargātāja. Daudz no uh, pasākumiem arī pār, pārkāpja sociālo hartu un uh, starptautiskās darba organizācijas konvencijas, un uh, taupības pasākumu Grieķijā nav arī saskaņojama ar Eiropas sociālo hārtu. Pagājuši gadu tika secināts, ka eh, Grieķija um, nepārkāpja, tātad pārkāpja tiesības uz sociālo aizsardzību, jo tika būtiski samazināts sociālajie pabalsti. Uh, Mēs uzskatām, ka Eiropas parlamentam ir pienācis laiks juridiski uh, apstrīdēt ECB un komisijas rīcību, un mēs gribētu jūs aicināt uh, ņemt vērā to, ka jums ir privileģēts status, jūs uh, varat iesniegt sūdzību Eiropas kopienu tiesā un esam arī izstrādājuši virkni priekšlikumu, ieteikumu savā ziņojumā. Redzu, ka mans laiks ir beidzies, tāpēc uh, neiešu cauri visiem šiem ieteikumiem, tikai gribēju noslēgumā um, paust cerību, ka šī uzklausīšana un šis ziņojums būs uh, pirmais solis, uh, lai tiktu kaut kas darīts, lai labotu situāciju šajās valstīs un uh, neļautu tajā atkārtoties. Paldies, Nilsons kundze, tagad došu vārdu Vatsona kungam, kurš ir galvenais ekonomists Business Europe. Much, Chair, Liels paldies priekšsēdētāji, labdien visiem! Paldies, ka aicināt Biznesa Europe piedalīties šajā uzklausīšanā un ar biznesu, uh, tātad uzņēmēju sabiedrību dalīties savas pieredze. Trojku valstīs, trojkas valstīs uh, mūsu dalībās organizācijas ir iekļautas arī sadarbības SVI, uh, piemēram, Grieķijas uzņēmēju organizāciju un no nu, Kīpras uzņēmēju organizāciju no īrijas un tā tālāk. Es savu uzstāšanos <clears throat> koncentrēšu trijiem galvenajiem punktiem, tātad vispārēji komentāru par trojkas lomu, tālāk pāriešu pie trojkas vispārējās stratēģijas un īstenošanas programmas, minēšu dažus piemērus no dalībvalstīm un beigās runāšu pār pārvaldības procesu. Runāju par trojkas nozīmi Business Europe, uh, augstu vērtē trojkas sniegto atbalstu programmas ietveros iekļautām valstīm. Nav šaubu par to, kā jau norādīja Veronika, ka šajās Eirozonas valstīs pielāgošanās ir saistīta ar lieliem izaicinājumiem. Nav šaubu par to, ka arvien ir liels bezdarba līmenis, jo īpaši jauniešu vidu, un tas eh, rosina bažas. Tomēr mēs uzskatām, ka mm, grūtas izvēles bija jāizdara, daudzos gadienos eh, tās tika novilcinātas, un skaidrs, ka bija jāīsteno pielāgošanās programma. Un eh, aizņēmumi bija saistīti ar noteikumiem, taču jāatceras, ka strojka, trojka sāk savu darbību tad. Jāatceras, ka trojka sāk savu darbību tajā brīdī, kad vairums investoru vairs nemaz nevēlēs aizdot. Trojka bija vienīga organizācija, kas bija gatava ieguldīt privātajā sektorā, jo tas bija kļuvis pārāk bīstam un valstī vairs nebija pieejas tirgam. Tad eh, bez trojkas eh, uz daudzām Eirozonas valstīm būtu izplatījusies eh, šī riskantā situācija un ar lielo bezdarba līmeni vēl vairāk <clears throat> tikt apdraudēts sociālās sistēmas. Ir teikts, ka trojkas darbība nebija bez problēmām. Skaidrs, ka situācija bija ļoti sarežģīta, kā jau sacīja. Eh, tā izraisīja smagas sociālās sekas krīzes gaismā. Eh, uz reālo ekonomiku tika izvērtēta ietekme, taču eh, sloks netika vienāds sadalīts. Taču jāatzīst arī tas, ka līdz šim īstenotās reformas pamatojas uz pilnu izaugs potenciālu ilgtermiņā, taču jau tagad tiek nesti augļi. Piemēram, deficīts ir samazinājies. Es domāju, ka visās programmas valstīs, galvenokārt jau Grieķijā, 2013. gadā ir primārais pārpalikums novērot. Mēs redzam, <clears throat> ka akcijas un tekošie rēķini ir ievērojami uzlabojušies, izmaksas par darbspēku samazinājušās, piemēram, Portugalē pēdējo piecu gadu laikā tekošā um, konta deficīts bija 10% un 2010. gadā tas, tas bija, bet 2013. gadā bija neliels pārplikums un tas attiec ne tikai importiem, bet arī uz eksportiem. Uz eksportu tas palēnās pat, lai runāja par Grieķiju, novēroti līdzīgi uzlabojumi tekošā konta <clears throat> līdzsvara. Runājot par īriju, mēs redzam, ka atgriežas uh, izaugsmē, valstī ir piekļuve obligācija tirguma un Portugāls un īrijas obligācijas e, ir izmaksājušas mazāk attiecīgajām valdībām. Grieķijā, Portugālē, Kiprā mēs gaidām nelielu izaugsmu 2014. gadā. Taču, kā jau minēts, iz, bezdarba līmenis arvien ir pārāk liels, kaut arī tas stabilizējas tomēr, tas ir pārāk liels. Runājot par vispārējo trojkas eh, izveidoto stratēģiju noteiktiem mērķiem, es domāju, ka federācijas visumā, <clears throat> atgādināšu jums visumā piekrišu šīm stratēģiem, mūsu locekļi ar vienu uzsver to, ka svarīgi, lai būtu ilgspējīgs eh, finansējums, ir nepieciešama fiskālā konsolidācija, ir jāsamazina izdevumi, uh, nevis jāpalielina nodokļi. Un skaidrs, ka ir jāizvērš struktūrārās reformas un ir jāsniedz prioritāti ilg, ilgtermiņā veiksmīgām nozarēm. Ir bijušas problēmas, <clears throat> taču tās attiecās uz programmu īstenošanu. Īstenošana nav bijusi vienmēr sabalansēta. Dažkārt eh, daži elementi tika pārāk uh, uzsvērti un citi tika ignorēti. Piemēram, Grieķija eh, neproporcionāls, neproporcionāla uzmanība tika pievērsta nodokļu palielināšanai, taču netika virzīts tālāk reformas valsts izdevumu kontrolē vai arī <clears throat> svarīgāko rūpniecības nozaru eh, reformā vai uzņēmētarbības vīdes uzlabošanai. Tas galvenokārt bija iekšējas politiskās pretestības dēļ Grieķijā. Mūsu dalība federācija uzskata, ka būtu vajadzējis izdarīt lielāku spiedienu, lai panāktu šīs struktūrālās reformas. Portugāls gadījumā gan Portugāla, gan mūsu dalība federācija gaidīja e, īstermiņa rezultāts no fiskālās konsolidācijas, taču patiesībā prognozes bija pozitīvāks nekā rezultāts un mūsu dalību. Federācija atzina, ka trojks reakcija nebija gana ātra, un līdz ar to arī prognozes nepiepildījās. <clears throat> līdz ar to bija attiecīgi jāpielāgo programmas. Tāpat Portugālē banku atsvirošanas temps atbilda mikroekonomiskā ietvara, ietvarā esošo kredītu pieejamībai. Kiprā mūsu organizācija uzskata, ka uzņēmēji visumā mm, bija priecīgi par trojkas iejaukšanos, eh, jo tā iejaucās īstenajā ekonomikā, tika samazināts eh, valsts sektors un valsts sektorā strādājušo skaits, kaut arī reālajā ekonomikā tas vēl tieši nav izpaudies. Kīpras organizāciju uztrauc reformas banku sistēmā. Es varētu sacīt, ka Business Europe vispār ir par izpirkšanas eh, līdzekļiem, kas darbojas kā katalizatori, lai slogu noņemtu no nodokļu maksātājiem un uzlikt to ieguldītājiem, kas uzņems lielāko risku un var arī iegūt lielāko <clears throat> ieguvumu. Tā tad e, tiek uzskatīts, ka nevajadzīgi tikt uh, e, aizplūdu prom likviditāti no banku sistēmu. Un mūsu organizācija Kiprā uzskata, ka trojka piedāvāja vajadzīgās prasmes un ietekmi uz reālo ekonomiku bija ierobežot fiskālās konsolidācijas konsultācijas ziņā. Tagad man vairs nav daudz laika palicis. <clears throat> Īsumā pastāstīšu par pārvaldītāju aspektiem. Trojka bija pagaidu risinājums, Eh, krīzes laikā un no šī viedokļa saprotams, ka būs gaidāms problēmas, eh, bija gaidāms problēmas, ka bija kļūdas, taču tagad ir pienācis laiks saprast, eh, kam varam uzlabot pašreiz esošās trojkas programmas un, ja Eiropā būtu vēl kāda līdzīga situācija, mēs varētu būt mācības no pagātnes. Cerams, ka dažu gadu laikā trojkas programmas tiks noslēgts, un tad mēs varētu atskatīties uz to laiku vēlreiz un secināt, eh, ko mēs no tā varam mācīties. Runājot par caurskatāmību, iespējams, ka saprotām, ka diskusiju saturs eh, trojkas valdību ietvaros eh, nebija atklāts, varbūt mēs par to varam vēl sīkāk parunāt, bet nu labi, noslēgums tagad. Uh, Pievērsīšos Veronikas sacītājiem. Runājot par uzņēmēju iesaisti. Toreiz likās, ka uzņēmēji iesaistījās ar sociālajiem partneriem. Un arī es pats esmu bijis valsts ierēdnis. Un Veronika norādīja, ka tas toreiz bija tā kā emocionāli bija sanāksmes, taču vienmēr pēc tam bija vēl e, ris, vēl analizēšana. Paldies, atvainojos, ka pā pārkāps vai runē atvēlēto laiku. Paldies, Vatsam kungs, un tagad sāksim debates. Pirmā sadalīta Vereškundze pārņemadības grožus Eiropas tautas partijas vārdā. Un tad vēl 4,5 minūtes Alejandro Serkasam no nodarbinātības komitejas. Karas kungs no Eiropas Tautas partijas nav klāt, un es viņu aizstāšu. Karas kungs atvainojas, ka viņš nevar būt klāt, taču es runāšu viņa vārdā. Pirmais jautājums vai komentārs. Karas kungs savā ziņojuma projektā uzstājas to, lai uh, sociālie partneri tiktu iesaistīti. Karaskungs vēlas uzdot jautājumu, cik lielā mērā nacionālām valdībām būtu jāsaz, jāapspriež ar sociālajiem partneriem pirms trojka un nacionālās valdības uh, vienojas par programmu. Un vēl viens jautājums, vai tas ir saistīts ar nacionālo sociālo dialogu kvalitāti? Liels paldies! Un vēlreiz atkārtošu, šos jautājumus uzdot Kāras kungs Eiropas tautas partijas vārdā. Viņš ir referents. Tagad došu vārdu uz trijām minūtēm Lielām Ņok vārdam eh, sociāldemokrātu grupas referents. Merci, Pablo. Paldies, Pablo. Pauž nožēlu par to, ka mans kungs Karas, eh, mans kolēģis Karas kungs nav klāt Viņš bija eh, iestājas par to, lai arī nodarbinātības komiteja nodarboties šo ziņojumu, un es ceru, ka viņš šādi nepauž savu ignoranci pret sociālajiem jautājumiem. Es gribu uzdot jautājumus abiem runātēm. Mums visiem gan nav daudz laika. Sākšu ar arotbiedrību pārstāvu. Vai pirmkārt kādu atbildi jūs varētu sniegt uz iebildumu, kuru varētu, par kuru varētu paust eh, darba ņēmē. Es neuz, ne, neuzskatu, ka jūs teizi pareizi prot, ka sociālā uh, situācija valstīs, kas ir trojkas paspārnē, nav panesama un tā ir jāreformē. Otrais jautājums. Daži apgalvo, ka šajās valstīs tiešām ir konkurētspējas problēma Vai jūs uzskatāt, ka ir problēma ar konkurētspēju un ka nepieciešamas uh, struktūrās problēmas darba tirgu, kā to uh, ierosina trojka? Un pēdējais jautājums. Vai jums ir zinām pētījumi, kas saista nevienlīdzību un ekonomisko izaugsmi? Proti, vai nevienlīdzības pieaugums, vai arī nevienlīdzības mazināšanās, uh, nāk par labu vai par ļaunu izaugsmē. Šis ir interesants debats trojkas kontekstā. Un tagad eh, jautājums eh, darba devēja organizācijas ekspertiem. Jūsu uzklausīšanās, acīm redzot, jūs neesat eh, viensprāts ar arotbiedrību pārstāvjiem. Tātad uzdošu jums jautājumus, kurus jums varētu uzdot arotbiedrība, taču es arī no savas puses tas vēlos uzdot. Ja runājam par ESAU pētījumu, dar, nodarbinātības perspektīvas, nav saiknes starp darbā aizsardzības tiesību aktiem un dažādo valstu ekonomiskajām sekmēm. Un jūs iestājaties par struktūrām reformu darba tirgu, proti darba tiesību jomā. Vai jūs varat argumentēt savu nostāju? Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums. Darba izmaksas. Es esmu daudz strādājis pie šīs problemātikas, kad jā, darbojas universitātē, un cik man zināms, pastāv uh, liela pretestība, tāds kā strīds uh, par izmaksām darbam. Vai jūs varētu minēt, kādas pētījums jūs izmantojat, lai pamatotu uh, tās reformas, ko jūs ierosināt darba izmaksu samazināšanai, darba algu izmakšanai. Un pēdējais jautājums par budžeta reizinātēm. Vai jūs, kā uzņēmēju eksperts, esat interesējies par šiem reizinātēm? Blanšāra kungs ir iztunos pētījumu par budžeta reizinātēm. Un viņš apgalvo, ka šodien tas reizinātājs ir vairāk par 1,5 kādas e, pētījumus jūs izmantojat un kā tas ietekmē reformas, ko jūs ierosināt. Paldies. Nombre. Lielas paldies. Tagad e, došu vārdu Sērkas kungām uz četrām minūtēm. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Kolēģi, Es gribētu arī sveikt visus uzklausīšanas eh, uzaicinātos viesus. Es esmu ārkārtīgi pateicīgs par to, ka varējāt eh, ierasties. Es eh, domāju, ka jūsu mm, ierašanās ļaus mums labāk izprast šo jautājumu problemātiku. Un Mēs arī nevar, līdz ar to neaizmirsīsim eh, daudzus svarīgus jautājumus makroekonomikas jomā, kas citkārt varbūt netiek tik plaši apspriesti. Eiropa nav eh, kaut kāds banķiera klubiņš vai uzņēmums. Līgumā ir skaidri pateikts, ka Eiropas Savienības mērķis ir uh, palīdzēt tās pilsoņiem, un ir ļoti svarīgi, lai mēs to nepiemirstu. Ekonomisko un monetāru lietu komitejā mums vienmēr to vajadzētu paturēt prātā. Mums ir jādomā par pilsoņu ikdienas dzīvi, par viņu veselības apropi, par nodarbinātību, par skolām. Kas tad ir noticis pēdējo četru gadu laikā? Mēs nodarbinātības komitejā gatavojām eh, pašinstības ziņojumu Um, Ziņām projekts jau ir gatavs, ir iesniegti arī vairāki grozījumi, tāpat arī mums notikušas um, atklātas debats ar sabiedrību, esam iesaistījuši universitātes un pētniecības centrus. Parlaments ir sagatavojis dažādus detalizētus ziņojumus par uh, dažādām sociālām sekām, kas varētu sekot šai programmai. Mums ir jāskatās uz to, kas ir noticis. Mēs vēlamies visaptverošu analīzi, tā lai mēs nevienu no svarīgākajiem jautājumiem nepiemirstu. Tieši tāpēc mums vajadzētu likt uzsvaru uz trīs pīlāriem. Pirmā kārtām mums ir jāizskata sociālie elementi 2020 stratēģijā. Kā jūs domājat, vai mēs esam uh, tuvāk tam vai arī tālāk, lai nodrošinātu augstāku izglītību Eiropā. Mums ir vajadzīga ilgtermiņa vīzija par mūsu darbu. Mēs bieži vien skatāmies pārāk tuvu, mūsu apārsnes ir pārāk zems. Mums ir jādomā arī par finansiālajām sekām, mums ir jārespektē līgumi. Šeit ir vairākas sarkanās līnijas, ko mēs nekādā gadījumā nedrīkstētu pārkāpt. Taupības pasākumu ietveros tomēr nedrīkst ierobežot cilvēku pamattiesības. Galu galā šīs tiesības ir pieņemtas ar referendumiem un nostiprinātas līkumos. Kā jūs uzskatāt, vai šie līgumi tiek ievēroti? Padomas līgumi, mm, pamatiesību harta, starptautiskās darba organizācijas konvencijas. Mēs pieprasām, lai trešās valstis ievērotu starptautiskās darba organizācijas konvencijas. Mums ir dažādi mm, darba koplīgumi, ļoti daudzi citi nolīgumi, kas ir jārespektē un ko šis parlaments vienmēr ir prasījis respektēt. Atsaucoties uz biznesa jūri pārstāvi teikto, dzirdējām šeit tādu visnotaļ dzirdētu kritiku. Ja viss būtu bijis labi, tad, protams, mums šādas programmas nebūtu bijušas vajadzīgas. Mums ir jāsaprot, kāda tad ir šīs politikas jēga. Protams, mēs vēlamies sagatavoties nākotnē, un tāpēc šeit parādās daži jautājumi. Runājot par sabiedriskajiem pakalpojumiem, jums ir ļoti plaša pieredze tajā, kas pašlaik notiek sabiedriskie pakāpojumi, veselības aprūpe, izglītība, šie pakāpojumi, protams, ir vitāli nepieciešami. Otrakārt, sociālais dialogs. Ir jāved sarunas ar komisāru Rēnu un mm, Trojku, ar Eirogrupu, ar Ekofinu. Vai ir parādījušās kādas iespējas, kad eh, jūs, kā sociālie partneri, uh, Eh, esat uzklausīti. Es būtu ārkārtīgi priecīgs, ja jūs varētu atsaukties uz eh, pāris jautājumiem, ko es vēl neesmu dzirdējis. Esam apspriesis, cik daudz darba vietas ir zaudētas Eiropā. Spānijā, piemēram, var redzēt, ka uzņēmēji uztraucas, jo MVU Uh, jomā ir pilnībā sagrauta. Kas notiks ar cilvēku kapitālu nākotnē? Es atvainojos, es domāju, ka man būs mazliet vairāk laika, bet es gribētu, lai jūs atbildat vismaz uz šiem diviem jautājumiem. Lielas paldies, Sarkas kungs! Tagad eh, došu vārdu Nielsens kundzei lai viņa atbild, lai viņa varētu uzdot savus jautājumus. Jums arī ir atvēlētas četras minūtes. Lielas paldies! Lielas paldies par šiem jautājumiem. Daži no tiem ir tiešām sarežģīti. Pirmais eh, - Karaskunga jautājums. Jā, žēl, ka viņš nevarēja pats būt klāt. Cik tālu var iedziļināties dialogā ar sociālajiem partneriem? Protams, ka uz šo jautājumu nav vienas atbildes, taču ir skaidrs, ka uh, Tās vienošanās, kas ir panāktas starp sociālajiem partneriem, vienmēr tiek ievērotas. Portugālē nekad nekas tam līdzīgs nav noticis. Ja sociālajie partneri var vienoties par problēmu risinājumu, pat ja šī problēma ir milzīga un sarešķīta, tad šīs vienošanās arī tiek respektētas. Tās respektē gan trojka, gan arī valdība. Tā iespējams ir labāka atbilde, kādas var dot. Jā, protams, uh, trojka vaino valdību, valdība pēc tam uh, vaino trojku, un valdība arī cenšas pēc tam reaģēt uz to, ko teikusi trojka. Nu, protams, parādās šādi apvainojumi starp abām pusēm, un to noteikti arī vajadzētu paturēt prātā. Par konkurētspēju es domāju, ka ir ļoti svarīgi saprast, ka šī krīze sākās kā banku krīze, te nav runa par konkurētspējas krīzi. Dažiem varbūt šķitīs, ka uh, pēc uh, tā, ko ir daudzi teikuši, uh, SVF varētu uzskatīt par tādu kā perfektu risinājumu. Tā nebūtu nav. Trojka un valdība cenšas veidot um, iekšēju izvērtēšanu. Problēma, protams, nav konkurētspējā. Es negribu arī teikt, ka šīs valstis bija perfektas pirms sākās krīze. Uh, ir skaidrs, ka nav tādas perfektas valsts ar perfektu ekonomiku. Vienmēr vajadzētu atcerēties, ka šī bija banku krīze, kas noveda pie valsts parādu krīzes. Ja mēs paskatāmies uz um, svarīgākajiem cipariem, tad ir skaidrs, ka trojkas politika ir pilnībā izgāzusies. Tā nav. Uh, mm, uzlabojusi konkurētspēja valstīs, nabadzība ir pieaugusi, algas ir sarukušas 70% Grieķijā. Tas, protams, nenovad pie konkurētspējas paaugstināšanas. Ja valdības uzskata, ka ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu darba spēka izmaksas, ir jāatcerās, ka nevienmēr ir jāsamazina algas. Dažkārt var samazināt arī nodokļus, ja šāda politika tiek uzskatīta par nepieciešamu. Es vēlētos uh, patiešām uh, iebilst, ja tiek teikts, ka šīs valstis tērēja pārāk daudz un to tēriņi neatbilda šo valstu labklājības līmenim. Uzskatu, ka ienākumi nebija sadalīti vienlīdzīgi un pašlaik vislielākais sloks kulstas uz strādniekiem, kas noteikti nav atbildīgi par krīzi, un to vajadzētu uzsvērt. Sergas kungs, nāsmu. Nā pārliecināta, vai sapratu jūs uzdoto jautājumu. Ja ir runa par dialogu ar komisiju, tad arī mums šeit parādās jautājuma zīmes. Ja e, komisija ir trojkas pārstāve, tad kādā veidā tad šī pārstāvība notiek, vai cilvēki, kas pārstāv komisiju, pārstāv komisiju, arī valstis, no kuriem tie nāk. Iespējams, ka jūs vairāk zinat par šiem jautājumiem, jo jūs gatavojāt atzinumus, bet šķiet, ka šeit nav vajadzīgās cauradzamības. Mēs vismaz sagaidījām, ka šī cauradzamība būs daudz lielāka. Domāju, ka varu šeit eh, beigt savu uzstāšanos un varu atbildēt arī uz citiem jautājumiem, ja tāda radīsies. Uh, Tagad Vatsona kungam vārds. Un paldies priekšsēdētāji. Par pirmo jautājumu, ko uzdeva Karas kungs par sociālo partneru iesaistīšanos, šķiet, ka savas uzstāšanās beigā, beigās nedaudz par to jau runāju. Mēs uzskatām, ka sociālajie partneri būtu varējuši būt daudz efektīvāki, nosakot skaidrākus plānus, skaidrākus mērķus un arī rūpīgi izsekojot tam, kas notiek pēc sociālo partneru izteikumiem un kā rīkosies trojka. Tātad ir jānodrošina lielāka sask, sasaikne starp darīto. Runājot par darba tirgu, nevēlos šeit runāt par to, vai šī krīze bija banku krīze vai konkurētspējas krīze. Ir skaidrs, ka uh, darba spēka izmaksas un darba spēka konkurētspēja daudzās dalībvalstīs pasliktinājās krīzes dēļ, darba spēks kļuva nekonkurētspējīgs. Protams, e, valūtas savienība nav perfekta. Iestājoties monetārajā savienībā, nav iespējams vairs manuāli noteikt um, valūtas kursu. Un, protams, uh, ražot spēja automātiski nepieaug. Mēs redzam arī, ka daudzās valstīs darba spēka izmaksas pieauga pēc krīzes. Mēs redzam arī, ka tieši šajās valstīs darba spēks saruka. Un kāpēc mums ir jāpielāgo darba tirgus? Mums e, vajadzētu nodrošināt, lai darba spēka izmaksas samazinātos un paliktu tādā ilgspējīgākā līmenī, vismaz dažās valstīs. Tas jau sāk notikt. Mēs redzam arī, ka uzlabojas konkurētspēja, to jau es pieminēju savas uzstāšanās laikā. Diemžēl nevarēšu atbildēt uz šo konkrēto jautājumu par budžeta uh, multiplikatoriem. Cerams, ka eksperti varēs sniegt šo atbildi. Bet ir skaidrs, ka uh, īstermiņa ietekme ir negatīva attiecībās fiskālo konsolidāciju. Tas noteikti ir jāpatur prātā. Uh, bet, eh, protams, ir arī tāda ilgtermiņa atdeve, kas būs jūtama no valsts puses. Tagad pēdējā jautājuma kārta. Es noteikti negribēju teikt, ka trojka visu ir paveikusi pareizi. Es arī negribu teikt, ka pašlaik viss ir kārtībā. Es arī pieminēju to, ka Neskatoties uz to, ka programmas iespējams bija pareizas, iespējams, ka stratēģijas bija pareizas, tad, protams, var vērot īstenošanas problēmas. Attiecībā uz 2020 stratēģiju šķiet, ka situācija pašlaik ir labāka nekā agrāk. Un to var skatīt no šādas perspektīvas. Protams, ka krīze ir bijusi tāds liels graujošs spēks, īpaši attiecībā uz īstermiņa izaugsmi, mēs redzam arī, cik graujoši ietekme ir bijusi uz nodarbinātību. Bet vienlaicīgi, ja mēs skatāmies uz ilgtermiņa izaugsni tādā vispārīgākā formātā, tad dažas reformas, kas tika uzsāktas programmas valstīs un arī citur krīzes rezultātā, jo īpaši darba tirgos, un te mēs varam pieminēt Spāniju, kur ir uzsāktas dažādas darba tirgus reformas, es uzskatu, ka šīs reformas ilgtermiņā ļoti palīdzēs gan dalību valstīm, gan arī Eiropai un ļaus uzlabot gan konkurētspēju, gan izaugsmi. Liels paldies, Vatsonkungs! Tagad eh, došu vārdu uh, Ekon komitejas priekšsēdētāja Pervančai Beresē. Paldies. Mēs tātad tagad uzklausījām, tātad dosim vārdu ēnu referentiem un sāksim ar nodarbinātības komiteju. Un tautas partijas ēnu referente ir Bastos kundze un viņu aizstāvs Fernandes kungs. Lūdzu, Fernandes kungs, jums vārds uz pusotru minūti. Uh, Paldies! Priekšsādātājs kundze, godātie kolēģi, dāmas un kungi, tika teikts, ka nodarbinātības komitejas eh, ēnu referenti no mūsu grupas nevar ierasties, un tāpēc viņi lūdza man izteikties viņas vārdā, un to es arī darīšu. Situācija uh, Grieķijā, Kiprā, Īrijā un Spānijā ir būtiski pasliktinājusies. Un šīs te uh, glābšanas programmas, uh, uh, tātad bez tām būtu bijusi vēl sliktāk, un droši vien tas būtu ietekmējis visu Eiropas Savienību, bet jāatzīst, ka ekonomiskās pielāgošanas programmu īstenošana tieši vai netieši ir ietekmējis nodarbinātības situāciju un mūsu pilsoņu dzīves līmeni. Pagājušajā nedēļas nogalē Mario Draghi, Eiropas centrālās bankas priekšsēdētājs, paziņoja, ka Eiropas ekonomiskā attīstība norāda uz atlapšanu, finanšu tirgi sāk stabilizēties un zināmas dalība valstis jau ir noslēgušas savu programmu Īrija un Spānija. Ilgtermiņā situācija, protams, nav iedomājama bez ilgtermiņa struktūrālajām reformām, un lielākā daļa valsts jau ir veikušas reformas eh, ražošanas nozarēs. Un tad man jautājums sociālajiem partneriem, vai jūs piekrītat šiem ECB priekšstādātā izteikumiem un kādus pasākumus jūsuprātu būtu visteidzamāk jāveic, lai atkal atdzīvinātu nodarbinātības tirgu un veicinātu darbvietu radīšanu. Būtu jāveic reformas, eh, eh, jāsaklabā budžeta konsolidācija, uh, un eh, jāuzlabo finanšu situācija, bet tomēr eh, jānodrošina Eiropas sociālā modeļa aizsardzība. Paldies, kolēģi! Un tagad eh, liberāļu kolēģi nav klāt, līdz ar to pāriesim pie zaļo grupas kolēģiem. Un vispirms došu vārdu uh, ekon komitejas vārdā Lamberts kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es droši vien runāšu angliski. Runāšu ar Business Europe pārstāvu. Vai jūs varat uh, apstiprināt, ka bankas joprojām maksā 25% no jūsu budžeta? Tāpēc uh, droši vien ir pamatot man jums uzdot jautājums par bankām. Jūs droši vien bijāt apmierināti ar trojkas darbu. Uh, Varbūt tikai tāpēc tas jūs ne, jums nepatika, ka pārāk liels uh, uzsvars uz nodokļiem, pārāk uh, maz uz izdevumu samazināšanu. Es domāju, ka jūs savus mērķus esat sasnieguši droši vien. Mans jautājums jums ir sekojošs. Šķiet, ka jūs teicāt, ka ir problēma saistībā ar nastas sadalījumu, vai jūs piekristu, ka īrijas un Spānijas gadījumā un noteikti arī Grieķijas gadījumā uh, ka ja uh, cilvēkiem būtu bijusi iespēja uh, bezatbildīgi aizņemties, uh, tad vai būtu bijusi arī cilvēki, kas būtu gatavi viņiem tā aizdot, tātad daži no jūsu biedriem. Tātad vai jūsu uh, biedriem, un ar to es domāju lielās bankas, kas bezatbildīgi aizdeva īriem uh, šo burbuli, veidojot arī Spānijā un Grieķijā līdzīgi, uh, Vai jūs piekrīstu, ka viņiem būtu bijis jāuzņemas lielāka nastas daļa un nevis eh, tiem, kas eh, saņem daudz mazākus ieņēmumus? Godīgi sakot, kā tad eh, tālāk rīkoties? Nilsons kundzei gribētu pajautāt, kāda ir izēja kādu redz Sadarbības konfederācija, kā mēs varam atdzīvināt Eiropas ekonomiku, kā mums uh, vajadzētu, tā kā tagad ir daudz lielāks uzsvars uz sociālo Eiropas aspektu, vismaz to dzird no komisijas, kā mums vajadzētu uh, pārstrādāt sešpaku, divpaku, visas šīs ekonomikas pārvaldības lietas, lai to padarītu līdzsvarotāku. Un jautājums jums abiem, ko vajadzētu prasīt trīspartiju sociālām samitam darīt šajā jautājumā, jo es nepiekrītu Business Europe triumfāliem paziņojumiem, bet tas jau nav pārsteigums. Paldies, un tagad joprojām no zaļajiem, bet no nodarbinātības un sociālo lietu komitejas Svens Gīgolds. Well. Jā, vispirms es gribētu uzzināt no ETUK, jeb uh, Eiropas Arotbiedrību konfederācijas, kādi ir jūtu, iet, jūsu ieteikumi, jo jums nebija laika tos izskaidrot, vai jūs varētu nedaudz par to pastāstīt. Un man ir arī jautājums biznesa Europe pārstāvim. Man pārsteidz viena lieta. Kad uzklausīju Arotbiedrību konfederāciju par likuma pārkāpumiem, uh, Un savukārt no otras puses no Business Europe jūs eh, nekādā veidā neteicāt, ka ir problēmas ar likuma pārkāpumiem. Vai jūs eh, varētu komentēt eh, šo, šīs aizdomas par likuma pārkāpumiem? Jā, es saprotu, ka varbūt dažās valstīs bija nepieciešamība panākt iekšējo devalvāciju un ir sarežģīti to panākt. No otras puses, likumu nevar vienkārši pārkāpt, un likumu pārkāpšanu nedrīkst attaisnot ar mērķiem. Tas ir demokrātijas pamatprincips, proti tiesiskums, tiesiska valsts, un tāpēc mani pārsteidz tas, ka jūs nepieskārāties šim jautājumam, un mani interesētu jūsu viedoklis šajā jautājumā. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu goja grupas pārstāvjiem no Nodarbinātības komitejas Inesē Zubrē, lūdzu. Gādas, ņēra prezidents. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmais jautājums biznesa Europe pārstāvim. Vai jūs, lūdzu, varētu pievērsties skaitļiem, kas attiecas uz ienākumu nelīdzsvaru pieaugumu? Arotbiedrību konfederācija norāda savo dokumentā, ka algas ir samazinājušās, tas attiec arī uz manu valsti, un tā pašā laikā ir pieauguši miljonāru īpašumu apmēru, kamēr tiek teikts, ka visiem ir jānes kāds upurs. Un to teica arī Trojka. Otrs jautājums. MVU. Mazie vidēji uzņēmumi Portugālē vai tiešām tas joprojām ir ekonomikas mugurkauls. Mazie un vidējie uzņēmumi baidās no tā, ka viņiem būs jāslēdz savi uzņēmumi, ka viņi bankrotēs, un tas ir tāpēc, ka viņi nevar saņemt finansējumu. Un kā, kāda ir trojkas ieteikuma? Un tad viens jautājums arotbiedrību konfederācijai. Jūs runājāt par sociālo nolīgumu Uh, stiprināšanu, uh, tātad darba koplīgumu pozīcijas stiprināšanu. Tādu Portugālē patiesībā nebija, jo lielākais uh, darbņēmēja pārstāvis, lielākā arotbiedrība nebija uh, iesaistīta un nevar atbalstīt nevienu darbu koplīgumu. Un tad jautājums abiem runātājiem, vai tā ir, ka investori uh, nav pietiek, ar pietiekamu uzticību un nav uh, gatavi investēt, ka viņi neusticas ekonomikai. Bet vai tad nav tā, ka mums uh, nevajadzētu ļaut ekonomikai pieņemt visus lēmumus, bet drīzāk vajadzētu domāt par valsts attīstību? Paldies! Uh, došu vārdu mūsu viesiem un piedāvāju tagad sākt ar Vaconu kungu 4 minūtes un pēc tam Veronika Nīlsona un pēc tam tātad ir eh, pieteikušies eh, runātāji un būs tāds kā brīvais mikrofons. Visi, kas grib izteikties, eh, Pupakis kungs jau ir pieteicies un pārējie arī varēs. Lūdzu, Vacāna kungs, jums četras minūtes. Uh, thank you very much, Chair. Lielas paldies priekšsēdēju, sākšu ar jautājumu. Jā, jūs pareizi saprotat, man patiktu, es būtu atbalstījis ECB priekšsēdētāju komentāru par politiku un vidi. Jautājums par to, kā varam sākt izaugst pašreizējā kontekstā, nu rādīšu divām jomām. Es domāju, šīs jomas mums ļaus iegūt eh, vienotā tirgu pabeigšanu attiecībā uz. Uh, pakalpojumi un administratīvo slogu samazināšanu uzlabojot regulējumu. Es domāju, šie ir divi vienkāršie ceļi, kā panākt izaugsmē Eiropas Savienībā. Un pievērsīšu tagad jautājumiem no Lamberta kunga šeit klausītāju zāles vidu. Man jāsaka, es nezināju, ka 25% no mūsu budžeta nāk no bankām. Savā vai bankas nav biznesa Europe daļa, saka, jautā Lambert kungs. Bankas, turpina runātājs, ir banku federāciju sastāvdaļa, taču šis skaidrs 25%, no kurienes tas nāk? Lambert kungs turpina, 25% šis skaidrs nāca no jūs iepriekšējā Business Europe ģenerāla sekretārā turpina Vatsana kungs. Labi, gribētu zināt, no kurš šiem skaidri nāk tiešām pārbaudi. Labi, Business Europe katrā ziņā ir skaidri norādījis, ka trūkumi regulējušies sistēmā ir novaduši pie krīzes un mums jārisina šie trūkumi regulatīvajā sistēmā. Lambert kungs atkal pārtrauc runātāji, bet nav dzirdams. Vatsana kungs turpina. Jā, dažkārt tās tiešām bija bankas, kas bezatbildīgi aizdeva līdzekļus. Jā, dažas no tām bankām bija mā, mūsu uh, organizācijas biedri. Tāpēc mēs esam prasījuši uzlabojums regulatīvajā sistēmā, veicinot uh, attīstību sabalansētā veidā. Un tālāk es jums pilnīgi piekrītu, es domāju, arī uzstāšanās savā runā es to minēju. Ieguldītājiem ir jāuzņemas uh, atbildība par savu lēmumu aizdot līdzekļus. Tātad mēs iestājamies par tādu pakotni, uh, aizdevumi instrumenti, par šo pakoti nesam panākt vienošanos, tātad atbildība tiek uzlikta uz ieguldītēm un potenciālās i, seku izmaksas tad tiek paņems nos no nodokļu maksātājiem. Un runājot par e, noregulējumu fondu, mēs atbalstām šo fondu, mēs to atbalstām, ka bankas tajā sniedz savu ieguldījumu. Tā tad mūsu viedokļi nemaz tik ļoti atšķirīgi nav. Nu, varbūt mēs varētu par šiem jautājumiem spriest nedaudz sīkāk citreiz. Atbildot Kīgaut pungam, es atvainojos, ka man nebija daudz laika visu apstāstīt, taču man jāsaka visam atklāti, es neapzinājos, uh, ka Eiropas arotbiedrība konferācija bija izteikusies par to, ka tiesība akti dažās uh, valstīs bija pārkāpta Es atkārtoju, saka Vatsona kungs uz komentāru bez mikrofona, ka es nezināju šādu faktu. Es zinu, ka tiesība tiek pārkāpta un uh, mūsu organizācijas locekļi nevēlas, ka tas tā būtu. Mēs ceram, ka uzņēmēji var būt pēc iespējas atbildīgāk. Un pēdējais komentārs runājot par um, nevienlīdzību un turīgumu sadalījumu Es varētu sacīt, ka viens no iemesliem, kāpēc mums ir tik liela nevienlīdzība, ir augstais bezdarba līmenis. Un Business for Europe ir eh, par reformu tālāku virzību, kas uzlabot nodarbinātības situāciju īpaši jauniešiem. Mēs esam vienojušies par ietvaru darbībām kopā ar ETU pagājušajā gadu, un tas veicina jauniešu nodarbinātību, un mēs uzskatām, ka tas ir ļoti labs veids, kā samazināt nevienlīdzības pieaugumu. Gigot kungs turpina. Es atvainojos, jūs atbildi pārgāk vienkāršota. Parasti šajā komitejā ir iespēja uzdot papildu jautājumu, ja uz sākotnējo jautājumu saņemt atbildi. Beres, uh, pervanš Beres, saku, bet pat labāk mums tā nav laika vārds. Nilsens kundzei, Veronika Nilsen, taču pirms dod vārdu viņai, es gribu sacīt, ka esmu ļoti gandrīt par to, ka Business Europe ir mūsu uh, viesis, lai zinātu, kas notiek, kā Eiropadome vērt, vērtē sarunas. Uh, tātad par to, ka sarunas par tādu koplīgumu slēgšanu nebija veiksmīgas Grieķijā trojkas darbības dēļ. Tagad uh, Veronika Nilsen, jums vārds 4 minūtes. Paldies priekšstādā. Ja sākšu ar pirmo jautājumu, Džeims sacīja ka viņi parasti piekrīt ECB priekšstādātājiem, bet tad mums vajadzētu nepiekrist. Nu, es nedzirdēju, ko viņš tieši teica, bet nu tā parasti ir. Viņš mazliet piesardzīgāk izsakās par atkopšanos, atvesļošanos nekā komisija. Es domāju, mums būtu jāklaus, ja mēs klausītos komisijā, tad rastos iespējas, ka tagad uz visu raudzīties rožēnā gaismā. Mēs tagad virzāmies uz deflāciju, un mūs uztrauktu Japānas scenārijs Eiropā. Un SVF ir brīdinājis par to, ka, kas tāds varētu būt gaidāms. Tāpēc viņam jābūt ļoti piesardzīgi, ka es te dzirdu, ka tagad ir sākusi atvesļošanās, ka viss virzās pareizajā virzienā, tad neesmu pārliecināta par to, vai banka krīze tiešām ir atrisināta. Un banku savienība patiesībā nekļuva par spēcīgu instrumentu, kā bija cerēts. Tātad vēl ar vienu pastāv daudz, daudz risku. Es domāju, kas mums būtu vajadzīgs. Pirmkārt, jāpieliek punkts taupības pasākumiem. Taupības pasākumi vēl nav beigušies. Iespējams, tā nav tik spēcīga tagad kā agrāk, tā ir kļuvusi nedaudz maigāka, un tomēr taupība vēl tiek īstenota, un tā ir pirmā lieta, kas ir jābeidz. Mums ir jāveicina izaugsme un pieprasījums ekonomika. Kāpēc šodien tas nedarīt? Mēs runājam par izaugsmi, par ļoti nelieliem skaidriem, un šie nelielie izaugsmes rādītāji pat tad, ja tie turpinātos, nelīdzēs tiešām nodrošināt darba vietas. Te runa par ieguldīšanu ekonomikā. Iespējams, ka man vajadzēja paņemt līdzi Eiropas Arodbiedrības konfederācijas, ja bet uz dokumentu, kas tika pieņemts pagājušajā gadā, eh, tajā ir investīcija plāns, tā ir ideja par investīciju stimulēšanu. Mēs esam aprēķinājuši, ka mums apmēram 2% no IKP ir nepieciešami kā jaunas investīcijas, lai veicinātu izaugsmu darba vietas izveidi. Un tas būtu mūsu risinājums atbildot šo krīzi. Un vēl man jāsaka, Atbilduši Džeims sacīto par eh, sloga, administratīvo slogu samazināšanu. Bet patiesībā tas atkal ir uzbrukums darba tiesībām. Eiropas komisija savā komunikācijā pagājušajā gadā eh, secināja, ka mēs ga, eh, veidojam priekšlikums, kuru mērķis ir aizsargāt darba ņēmēju <clears throat> apstākļus un veselību, taču atkal netiek ievērot sociālo partneru uh, nostāja. Komisija atsakās uh, vadīt dialogu ar sociāla partneriem, tā, piemēram, uh, frizieru uh, regulējumu sakarā. Tātad es nezinu, kā tas uzlabos situāciju Eiropā, un man tiešām ir nu, jāpauž nožēl par to, ka komisija neievēro darba ņēmēju tiesības, un te mums jāatgriež pie līguma. Tas būtu viens no risinājumiem. Tāpēc es ierosināju agrāk, ka Eiropas parlaments varētu sākt uh, procedūru pret eh, Eiropas komisiju un Eiropas centrālo banku, jo tad, ja šīs organizācijas neiestājas par sociālajām tiesībām, tad, eh, tad šim parlamentam tas ir jādara, jo gal galā komisija ir līguma sargātāja. Un runāt par ieteikumiem mūsu dokumentā, mēs vēlamies, lai saprašanās memorands tiktu pārskatīts, lai tas ievērot fundam, pamat uh, sociālās tiesības un arī uh, sociālā pieeja būtu atšķirīga, ekonomiskā pieeja, un lai visi pasākumi vispirms tiktu pārbaudīti, vai tie atbilst sociālajām tiesībām. Tad vēl te ir arī Eiropas parlamenta loma, ir jābūt padziļinātām uzklausīšanās reizēm ar parlamentu, kad šādas uh, pielāgošanās programmas tiek īstenots. Mēs ar arī lūdzam, lai nodarbinātības ģenerāla direktorāts sagatavot ziņojumu kurā tiktu identificēti visi pārkāpumi, kas jau ir bijuši. Ir daudz citu priekšlikumu, bet, nu, laika vairs nav. Vienkārši aicinu jūs izlasīt mūsu ziņojumu, jūs varat kopiju paņemt sev līdzi. Paldies. Priekšsēdētāji, liels paldies. Tagad uzklausīsim cits jautājums. Pupāpis kungs, tad valsts kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Taisnība ir tāda, ka trojkas politikas tika identificēts ar uh, budžeta uh, atveseļošanas un deflācijas pasākumiem. Ārkārtīga taupība tika īstenota ar vardarbīgu pakļaušanas, tik samazināts uh, pensijas un tā tālāk. Es to personīgi zinu, jo es pats parakstīju uh, vienošanos par zemāku algu pirms nonāca parlamentā. Netiek ņemtas vērā nacionālās vaidzības, kad uh, sociāla izdevuma samazinās, kad uh, vairāk cilvēku nonāk uz nabadzības sliekšņu un tiek uh, mazināta arī sociālā kohēzija reformas tika izvērsts bez sociālā dialoga. Mans jautājums, vai tā nav uh, Lisabonas līguma pārkāpšana vai stratēģijas 2020 pārkāpums nav arī tas? Kad es skatos, ka lejups līdz ir 25%, tad skaidrs, ka tā, tas ir sekas no reizinātājiem, no nepareizajiem reizinājumiem, kas tika izvērti. Vai jūs neuzskatāt, ka vajadzētu uh, būt solidārai Eiropas atbildēji, demok ievērojot demokrātiju, un lai akī komitēja tiktu īstenot bez izņēmumiem. Pēdējais jautājums. Kā trojkas darbība ietekmēs sociālā dialoga kvalitāti konkrētajās dalībvalstīs? Paldies! Paldies, Balsakungs, tad eh, Sarjēra Jasēja. Herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Lielas paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos visam īsi vēl piebilst divus, trīs teikumus attiecībā uz Liema Goka teikto par Karaskungu. Es nedomāju, ka ir korekti teikt, ka uh, nav labi, ka viņš nav ieradies. Nu, gal, gal, katru reizi jau, protams, neviens nevar būt klāt, un es uzskatu, ka šāda aizkavēšanās pārmest, protams, ir absurdi. Mēs atbalstām eh, balsojumu no tādas partijas grupas. Es uzskatu, ka šo, šodien mēs esam klāt eh, diezgan plašā skaitā, un šo uzklausīšanu mēs patiešām uztveram ļoti nopietni. Tagad es vēlētos eh, izteikt vienu komentāru un uzdot arī vienu jautājumu. Mums noteikti ir jāatcerās par to, ka lēmumi nevienmēr tika pieņemti te, te trojkā. Cik tālu es zinu, tad uh, eh, lēmums pieņēma visa Eirogrupa. Un gan Eirogrupa, gan arī eh, Trojka taču ir institūcijas, kurās ir pārstāvētas dalībvalstis. Tieši tāpēc es uzskatu, ka ir mazliet eh, problemātiski um, mēģināt novelt visu vainu uz trojku, teikt, ka trojka ir tāds kā grēkāzes. Atcerēsimies, ka agrāk vairākas valstis bija ļoti tuvu bankrotam, un bez uh, palīdzības, bez SVF un arī bez trojkas iespējams, ka daudz kas būtu pazudis. Šodien mēs organizējam uzklausīšanu kopā ar sociālajiem partneriem, un es gribētu tieši tāpēc arī teikt, ka arī visi sociālajie partneri līdz ar valsts bankrotu būtu kaut kur aizslaucīti projām. Tieši tāpēc es gribētu uzdot jautājumu, vai nākotnē sociālo partneru loma algu noteikšanā uh, un ražotspējas paaugstināšanā nebūtu jāpalielina, un varbūt tas būtu arī labākais līdzeklis, kā izvairīties no līdzsvera trūkuma makroekonomikā. Tas nozīmē, ka mēs šādā veidā arī nesaskartos ar tādām problēmām. Paldies arī kolēģi vārds arī Sejā un tad Gīgot kungam. Vēl Fajo kungs vēlas izteikties. Es arī pat vēlos uzdot dažus jautājumus. Vai ir citi kolēģi, kas vēl arī vēlas uzstāties? Ne? Labi, tad šādā gadījumā mēs paņemsim sešas jautājumus šajā pēdējā kārtā. Tad došu vārdu diviem viesiem un tad ļaušu katram no referentiem uzstāties. Jā, pēdējā uzrunā. Tātad sarieris Jāsvens Gīgols, kurš lūdza iespēju vēlreiz izteikties. Un tad Fejo kungs. Sarieris tajā. About... Paldies, priekšstādā. Mans jautājums ir par mazo video uzņēmumu situāciju šajās valstīs, kas visvairāk ir cietuši no finansiālās krīzes. Mēs visi zinām, ka tieši mazie video uzņēmumi. Uh, ir tie, kas piedāvā visvairāk darba vietu un arī maksā visvairāk nodokļu. Un ļoti reti šo uzņēmumu ienākumu tiek pārnes uz nodokļu paradīzēm vai ārpus valsts. Nodarbinātības komitejā mēs dzirdējam, ka, piemēram, Portugālē dramatiski palielinājies mazo video uzņēmumu bankrotu skaits. Vai jūs uzskatāt, ka tagad mēs zaudējam iespēju atvesaļot ekonomiku ilgtermiņā, jo šie mazie vidēji uzņēmumi vairs neeksistē, un mēs ceram, ka tad, kad ekonomikā būs pozitīvs, pozitīva līkne, tad MVU atgriezīsies ekonomikā, piedāvās darba vietas, bet ja šie MVU ir tagad beiguši eksistēt. Vai jūsu skatījumā nebūtu MVU situācija jāuzsver, tad, kad runājam par krīzes pārvarēšanu? Protams, manā skatījumā ir ļoti svarīgi runāt par darbaņēmē tiesībām, taču, ja nav uzņēmuma, kas varētu šos darba ņēmējus nodarbināt, tad eh, kā varam runāt par darba tiesībām, ja darba vieta nav? Tāpēc es domāju, ka MVU ir jābūt eh, centrālajai lomai šajās diskusijās. Paldies. Paldies, turpin priekšstādātāji. Svens Gīgolds un tad Jegofāja. Labi, izteikšos pavisam īsā Gīgold kungs. Mans jautājums biznesa Eiropai bija kā sociālajiem partnerim par tiesību pārkāpumiem. Ja es pareizi sapratu, Eiropas Sarodarības konfederācija apgalvoja, ka sarunas par darbu koplīgumu slēgšanu ir ievērojams samazinājušās, tāpēc, ka Eiropas institūcijas ir izvirzījušas prasības. Es atbalstu valsts sacīto. Te nav runa tikai par trojku, ir runa par dalību valstīm, kam ir jāizvērš reformas. Taču mēs esam šeit, lai pārbaudētu Eiropas komisiju un arī ECB e to lomu. Un <clears throat> šīs institūcijas sniedz savu ieguldījumu tādos rezultātus, kas iespējams ir tiesība pārkāpums. Ir runa par eh, neatkarībām sarunām par darba koplēm, koplīgumu slēgšanu starp partneriem. Es gribētu zināt jūsu ieskatu. Ja jūs sakāt, ka jūs šeit detalizēti nevarat pastāstīt, tad man tīri labi patiktu, ja Business Europe rakstveidā paskaidrotu par šiem tiesību pārkāpumiem, jo te ir runa par sociālo partiju neatkarību, un es tiešām gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par šo lietu. Paldies. Priekšsēdētāji, Diegu Fieju. Lielas paldies. Es vēlos pateikties mūsu abiem viesiem, kas uzstāja šeit runā. Viņi mums sniedz uh, atkarīgu skatījumu, un tā tas ir svarīgs mūsu darbam. Nu, nav viedokļu vienotības šeit, taču tas nāk par labu. Trojka parādījās kā steidzams risinājums smagā situācijā dažās dalībvalstīs. valstīs šīs dalībvalstis nebija spējīgas uzņemties savu minimālo atbildību. Vai pastāv pētījumi par sociālajām sekām un ietekmi uz ekonomiku? Ja šāda risinājuma nebūtu, ja šādā steidzamības kārtā netika atrāts, at, atrast risinājums, tad kāda būtu situācija? Un vēl jautājums katram no runātājiem. Eiropas arodbiedrība konferencijas pārstāvi, kā jūs skatījumā ir sociālo m, mm, līguma loma valstīs, kas pamazām pārvar krīzi? Es esmu Portugāls un uh, mūsu valdība uzsver šo sociālo līgumu nozīmi. Tie esot snieguši lielu ieguldījumu, lai nomierināt mūsu sabiedrību. Un tagad vēršos pie Business Europe pārstāv. Kā jūs vērtējat uzticēšanās eh, rādītājus, kas uzlabojas attiecībā uz eh, ekonomiku? Bija runa par daudz MVU bankrotu, taču tas uh, nepilnīgi atbilst re, reālajai situācijai. Ir uzticēšanās un izaugsmes perspektīvas. Gribētu zināt, kā jūs to vērtē. Paldies, priekšsēdēt. Turpin vēlos uzdot jaut trīs jautājumus mūsu viesiem. Pirmais jautājums ir šāds. Mēs esam aicinājuši atbalstīt trojku. Uh, lai to dara SVF, ņemot vērā savu ekspertīzi ekonomiskās analīzes jomā dažādās valstīs. Šī ekspertīze, šī zināšanas, eh, kā daži uzskat, netika attīstīts Eiropas Savienībā. Īstenība ir tāda, ka to pašu varētu sacīt par eh, Pasaules tirdzniecības organizāciju. Tā ir bāze sociālajiem dialogam. Uh, Runa ir par starptautisko darba organizāciju. Vai jūs neuzskatāt, ka politiskā, politisko apsvērumu dēļ jāturpina sadarboties, paļauties uz DO analīzēm? Un tālāk pēdiņās tiek sacīt, kas eh, struktūrālā, eh, ka sociālais dialogs labi darbojas. Ir valstis, kurās sociālais dialogs ir pašreforma kodols. Un eh, ir dažas valstis, kur tiek sacīts, ka sociālo partneru īstenotā reforma virzīšana ir pateicoties tieši sociālajam dialogam. Kā mēs varam virzīt sociālo dialogu, lai veicinātu sociālās reformas? trojka ir sniegu, sniegusi savu ieguldījumu valstu nolīdzvarošanā un modernizēšanā. Visur tiek runāts par eh, sociālo dialogu, par tā nozīmi eh, arī Eiropas līmenī. Vai jūs skatījumā nepastāv radikāla radikāli pretruns starp to, ka Eiropas līmenī pieaug sociālā dialoga loma un starp to, ko dialoga, eh, ko trojka var darīt katrā dalībvalstī ņemot vērā tās apstākļus. Tiek ignorēt ne tikai Eiropas tiesība pamat, kā secina Eiropas padomu, bet arī eh, SDO pamati netiek ievēroti. Un tāpēc man rodas jautājums, vai ir vērts arī noturēt šo uzklausīšanu. Kurš vēlas atbildēt kā pirmais? Vatsankungs, lūdzu. Okay, um, thanks a lot. I'll, I'll... Paldies. Atsaukšos uz likuma pārkāpumiem. Mm, šis jautājums, kas tika uzdots par likuma pārkāpumiem. Jāsaka, ka es uh, īsti tam neticēju, man īsti negribējās uz to atbildēt, bet tas īsti neatbalst arī manās, manā kompetences sfērā. Uh, Liemkungs arī teica, ka it kā ir bijuši likuma pārkāpumi, un uh, šķiet, ka mana šī nevēlēšanās ir bijusi visnotaļ pamatota. Mēs vienmēr esam iestājušies par liekumu ievērošanu. Tas ir tāds vispārīgs komentārs. Bet es, protams, arī saprotu, ka jūs gribat pieprasīt detalizētu atbildi no Business Europe. Noteikti mēs to arī sniegsim. Vēl citi punkti, kas tika pieminēti. Es domāju, ka vairāki no jums runāja par svarīgu lietu, proti par sociālā dialoga nozīmi. Arī trojkas pieredze norāda uz to pašu. Uh, Tāpat arī tika izteikti labi komentāri par uh, ilgtermiņa makroekonomiskā nelīdzsvara ierobežošanu. Tika izteikti arī labi komentāri par MVU nozīmi. Vai mums ir uh, sāredzama savi atveseļošanās Eiropā? Jā, protams, mums ir vajadzīgs spēcīgāks MVU sektors, bet tāpat arī ir vajadzīga atveseļošanās pilnīgi visās ekonomikas nozarēs. Uh, Pašlaik ļoti daudzi MVU eh, ļoti cieši no tā, ka nevar iegūt finansējumu. Mums ir jāstrādā ļoti konstruktīvi un jāpieiet radoši finansējuma problēma risināšanā. Attiecībā uz vispārējo Eiropas ekonomiku, jā, es uzskatu, ka uzticēšanās pieaug. Uh, bet, protams, jāatcerās ir par MVU finansējumu. Jebkurā gadījumā vēl neesam pārvarējuši visas grūtības, un mēs varam riskēt ar to, ka uh, samierināsimies ar pašreizējo situāciju un iestiksim vēl dziļākās problēmās. Tika arī izteikts labs komentārs par to, kas būtu noticis, ja trojka nebūtu iejaukusies. Rakstot šo ziņojumu, es uh, domāju, ka uh, jums vajadzētu nevis to tikai paturēt prātā, bet par to tiešām konstanti un pastāvīgi domāt. Jā, šis periods ir bijis ļoti smags. Jā, mēs piekrītam, ka bezdarbs ir daudz lielāks nekā tam vajadzētu būt, bet mums ir arī jādomā par to, kas būtu noticis, ja trojka nebūtu iejaukusies. Paldies! Veronika. Paldies! Šķiet, ka ir izteikti vairāki komentāri attiecībā uz to, ka Trojka rīkojās ļoti sarežģītā situācijā. Daudzas valstis bija uz bankrota sliekšņa un tā tālāk. Esmu izlasījusi vairākus saprašanās memorandus, un tur tiek runāts, piemēram, par privatizāciju, tiek teikts, ka šīm valstīm ir jānodrošina privatizācija un liberalizācija, ir arī saprašanās memorands attiecībā uz Kipru, un tur ir ļoti detalizētas redakcijas par darba laiku veselības aprūpes profesionāļiem. Kāpēc gan trojkai vajadzētu iejaukties veselības um, darbinieku darba laika detaļās? Nu, jā, tiek teikts, ka mēs trojka palīdzēja šīm valstīm izkļūt no bankrota, bet iespējams, ka šīs valstis varēja veikt arī citus pasākumus nekā tos, ko tās veica. Jā, protams, koplīkumi ir ļoti svarīgi, bet jau problēma ir tā, ka sociālajie partneri vairs nekur netiek pielaisti, piemēram, Grieķijā tas tā ir. Uh, Startautiskā darba organizācija ir rīkojusi dažādas krīzes konferences kopā ar komisiju. Es biju vienā no šādām konferencēm Atēnās, un šķiet, ka valsts sekretārs tur teica, ka e, koplīgumiem nākotnē ir jābūt novatoriskiem šeit, nedrīkst būt runa tikai par algām, bet tieši to jau mēs arī gribam, to arī arotbiedrības vēlas panākt, bet pašlaik mēs to nevaram darīt, trojka mums to ne, neļauj darīt. Jautājums par MVU. Patiešām, no vienas puses MVU ir atšķirīgi, bet pēdējo gadu gaitā ļoti liels uzsvers liek, tiek likts uz to, ka MVU ir īpaši, ka e, tie rada darba vietas, un noslēgums ir tāds, ka šiem MVU vairs nav vajadzīgi nekādi noteikumi. Nesen uh, tika pieņemts kāds nosacījums, kas man šķiet absolūti šokējošs, proti, ka mikro uzņēmumi ir jāizslēdz no visiem tiesību aktiem. Tagad likumdevējiem ir jāskaidro un, un jāpierāda, kāpēc mikro uzņēmums vajadzētu iekļaut. Šķiet, ka mazie uzņēmumi nav nemaz tik lieli darba vietu radītāji, tieši tāpēc mums vajadzētu būt mazliet uzmanīgākiem un vajadzētu rūpīgāk pieiet tam, vai MVU ir vajadzīga regulācija vai nē. Startautiskā darba organizācija. Mēs, protams, runājam par darba standartu saglabāšanu un par šīs organizācijas pieredzi. Pēdējais punkts, ko pieminēja Pērvāņša Beresa eh, atšķirības Eiropas un nacionālā līmenī. Šīs atšķirības un pretrunas es īsnībā nesaskatu. Uh, Komisija šķiet aizstāv sociālo dialogu Eiropas līmenī, tātad te e, gan nacionālais, gan Eiropas līmenis iet roku rokā, un šeit noteikti ir vajadzīgas izmaiņas. Liels paldies abiem mūsu viesiem par viņu sniegto ieguldījumu, par šo vienoto uzklausīšanu starp e, ekonomikas komiteju un nodarbinātības komiteju. Tā mēs vēlējāmies to organizēt, jo mēs ticam uz šo kopīgo spēku darbu, par eh, trojkas eh, paveikto, spriežot par trojkas paveikto, sociālā dialoga nozīme tiek vērtēta atšķirīgi un šis jautājums ir jāskata mums kopīgi attiecībā arī sociālo un ekonomisko pārvaldību. Taču šīs kopīgās sanāksmes beigās es vēlos aicināt trīs referentus uzstāties uz divām minūtēm, nākot klājā ar secinājumiem no šīs uzklausīšanas, un tad pastāstīt, kā tas ietekmēs viņu galīgo ziņojumu. Sākšu ar Liam Not, ekonomikas un monetāro lietu komitejas vārdā uz divām, divām pusminūtēm, un pēc tam Zalbas kungs Otsmāra Karas vārdā. Lūdzu. Vanš. Paldies, Pērvanš. Es eh, neiedziļināšos diskusijās, bet man ir prieks, ka šī uzklausīšana varēja notikt un ka nodarbinātības komiteja tika iesaistīta. Uh, Un vēl ir svarīgi, ka mēs varējām konstatēt, ka sociālajie partneri netuvu nav viensprātis attiecībā uz finanšu palīdzības politiku. Un es pamanīju, ka Nilsonas kundze e, ļoti pareizi teica, ka parāda apjoms ir pieaudzis pirms uh, palīdzības programmām šis parāda apjoms bija mazāks, Tātad eh, krīzes izraisītāji faktori nav nekur pazuduši. Vatsona kungs man žēl, ka viņš man pilnībā neatbildēja par multiplikatoriem un tiešām ir žēl, ka uh, darba devēju organizāciju, kuru viņš pārstāv, neieņem nekādu pozīciju, ka viņam nav nekāda skaitļa, un runājot par darba izmaksām, jūs neatbildējāt par pētījumiem, uh, ko es minēju, jūs minējāt tikai uh, par uh, darba vienības izmaksas un darba, bezdarba saistībām, bet tas var attiekties arī uz pretējo virzienu, tāpēc, ka ir augsts bezdarbs, tāpēc arī. Uh, darba izmaksas ir pieaugušas, jo uzņēmumi nevar neko pārtrau, pārdot. Tātad eh, mēs redzam šo ražošanas ciklu, un tas viss ietekmē arī eh, darbs, darbspēka izmaksas, darba izmaksas. Bet, nu labi, divās minūtēs mēs nenonāksim pie vienošanās, bet svarīgi būtu, lai nākamie Eh, mehānismi, kas tiktu izmantoti nākotnē trojkas vietā, jo trojka, protams, nedrīkst tikt izmantot, jo tai nav juridiskā pamatojuma, bet uh, sociālajiem partneriem šajos mehānismos ir jātiktu, jātiek iesaistītiem. Mēs vēlamies demokrātiju, vēlamies, lai vairāk Eiropas parlaments tiktu iesaistīts, bet arī sociālajie partneri. Es ceru, ka tāds būs šī ziņojuma secinājums. Paldies! Paldies, uh, Zābas kungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Karaskunga vārdā gribētu vēlreiz atvainoties eh, par to, ka viņš nevarēja ierasties, bet gribēju īsi atsaukties uz to, ka es domāju, neviens nešaubās, ka lielāka sociālo partneru iesaisti un plašāks sociālais dialogs eh, katrā ziņā neietekmētu negatīvi pieņemtos lēmumus, tieši pretēji. Uh, Un vēl gribēju norādīt uz to, ka a, mazie un vidējie uzņēmumi bija tie uzņēmumi, kas visvairāk cieta šajā krīzē. Un tas vēl nav viss. Mazie un vidēji uzņēmumi ir spiesti tagad atjaunināt ekonomiku, atdzīvināt ekonomiku, tiem ir aktīvi jādarbojas, lai ekonomika atlaptu. Un tas ir ļoti svarīgi šajā sakarībā to arī atzīmēt un atzinīgi novērtēt. Paldies visiem par dalību šajā ļoti interesantajā uzklausīšanā. Tas arī viss priekšsēdētais kundze. Paldies! Jā, priekšsēdētais kundze saka Serkas kungs, es domāju, ka šeit parādījās divi jautājumi. Neviens neapšāba, ka šīs palīdzības programmas nebija labas. Ir runa par politiku, par nosacījumiem, kā tika uzstādīti palīdzības sniegšanai, un šeit man šķiet viss ir viensprātis, ka sekas eh, sociālajā ziņā bija ļoti smagas grūtāk būtu vienoties par to, kas būtu noticis, ja trojka nebūtu iejaukusies. To nevar paredzēt. Šeit katram ir eh, savs viedoklis, savas prognozes, bet eh, mēs koncentrēsimies eh, tikai uz ekonomiskajām un sociālajām sakām, vismaz nodarbinātības komitejā. Un mēs Mm, gribētu, lai turpmāk attīstība būtu veiksmīgāka nekā pēdējos piecos gados. Svarīgi ir tas, lai mēs būtu viensprāts, ka e, kaut kas ir mainījies, ka e, ir jauni laiki, būtiskākās problēmas varbūt ir atrisinātas, e, bet tagad ir svarīgi um, turpināt strādāt, uh, novērst sociālo nevienlīdzību, um, atjaunot finansējumu uzņēmumiem un uh, Es gribu pateikt, ka mūsu mērķis ir, lai tiktu labot šīs kļūdas un lai um, šīs krīzes ietekme uh, tiktu novērsta. Mums ir jāizlīdzina plājas starp uh, ziemeļiem un dienvidiem. Turpin priekšādātāji, paldies kolēģiem, kas piedalījās. Uh, es domāju, šie komentāri bija ļoti svarīgi. Uh, Un tagad uh, katra komiteja strādās uh, pie saviem jautājumiem, izdarot secinājumus no šīs uzklausīšanas, vienalga vai tas būtu ekon vai notarbinātības komitejā, un es ceru, ka mēs tiksimies plenārs sēdē. Noslēgsim šo kopīgu uzklausīšanu, liels paldies, un uh, tagad uh, dosimies prom un atstāsim šo zāli ekonkomiteja ziņā.